sekos balsojuma paskaidrojumi. Sākumā par ombuda ievēlēšanu. Bonsignors kungs, lūdzu. Con questo voto il Parlamento europeo. Paldies. Ar šo balsojumu Eiropas parlaments pauda savu uzticību Eiropas ombudam ombuda pilnvaras turpināsies uh, uz otro pilnvaru laiku. Un es domāju, ka šis ir ļoti labs sasniegums. Mums visiem tā ir laba zīme Eiropas pilsoņiem. Eiropas ombuds izskatīs viņu sūdzības par Eiropas Savienības institūcijas likto darbību. Ombuds ir stājies parlamentu priekšā, viņš eh, atskaitās parlamentam par to, ko viņš ir sasniedzis. Viņš arī varēs mums norādīt uz to, kā uzlabot sadarbību starp ombuda biroju un Eiropas parlamentu un kā uzlabot mūsu darbību. Protams, ka viņa loma būs ļoti būtiska, aizstāvot Eiropas pilsoņu intereses un uzlabojot eh, attiecības ar institūcijām un dažādām struktūrām. Un varbūt beidzot pilsoņi sapratīs, ka Eiropas Savienība ir visu mūsu mūsu interesēs, un tas ir tāds mērķis, pie kura visiem jāstrādā. Eiropas Savienība kļūs uh, politiskāka, tās politiskais spēks pieaugs, ja mēs varēsim darbībā iesaistīt arī mūsu pilsoņus. Es ceru, ka ombuds varēs ļoti labi strādāt, ņemot vērā iepriekš gūto pieredzi, uzlabos savus attiecības ar pilsoņiem arī turpmāk. Paldies, un tagad par Eva Žalī eh, ziņojumu izteiksies pieci kolēģi. Antonioci kungs, lūdzu. Signor Presidente, ritengo, ka la kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka Žalī kundze ir veikusi patiešām izcilu darbu, un viņi ir sadarbojusies ļoti izcili ar visām politiskajām grupām. Es šo ziņojumu atbalstīju pēc pilnas pārliecības, un jāsaka, ka Žalī kundze ļoti labi sadarbojas ar kolēģiem. Es uh, balsoju par šo ziņojumu, sevišķi man patika tā daļa, kur bija noteikts, ka. Uh, ir jāņem vērā tās sarunas, kas notika par Kotonu nolīgumu pārskatīšanu, ņemot vērā arī jauno finanšu krīzes kontekstu. Tālāk tika runāts arī par migrācijas fenomenu. Vajadzētu tāpat ņemt vērā nepieciešamību ierobežot nelegālo imigrāciju, jo, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē gan tautsaimniecību AKK valstīs, uh, vienkārši daudz darba spēki dodas prom un e, tādā veidā samazinās arī šo valstu attīstības iespējas. Un, protams, tas nelabvēlīgi ietekmē arī Eiropas Savienības dalību valstis, piemēram, Itālija ļoti smagi cieši no šo uh, imigrantu lielajiem viļņiem. Mums jāņem vērā, ka šo imigrantu uzņemšanas kapacitāte ir ierobežota. Mēs nevaram uzņemt neierobežot cilvēku skaitu. Protams, ir jāpadomā arī par sociālajiem mehānismiem, kas varētu šo situāciju uzlabot. Farheikas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret Žolī ziņojumu un es domāju, ka mēs varam saprast, kādi mērķi ir nosaukti šajā ziņojumā. Mums jāpadomā par AKK valstu ekonomisko attīstību un mums ir jācīnās pret smadzeņu noplūdu, bet afrikāņiem beidzot vajadzētu uzrotīt piedurknes un pašiem strādāt pie savu valstu attīstības. Es to sapratu un tas ir teikts arī šajā ziņojumā, bet kādēļ šajā ziņojumā mēs tik spēcīgi pieprasam radīt jaunus imigrācijas likumus? lēmums attiecībā uz Āfrikas valstīm. Mums jāpadomā, ka šī smadzeņu noplūde tie ir uh, labākie cilvēki, uzņēmīgākie cilvēki, gudrākie cilvēki, kas dodas prom. Ir izdomāta tā sauktā zilā karta, īstenībā tā ir ļoti slikta. Tas ir slikts priekšlikums, kas ir kaitīgs gan Eiropai, gan Āfrikai. Uh, Un visbeidzot, šeit mēs radām tādu kā ilūziju, jo šie imigranti jau uz mājām nedosies, un mēs vienkārši atkal radām labvēlīgu augsmi e, nelegalitātei, nelikumīgai darbībai. Paldies, Henan kungs, vienu minūtu lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs mūsu darba kārtība ir tāda visai šķīdra šonedēļ, kādēļ īstenībā mēs esam cietuši no dažādiem manevriem, daudz kas tiek apspriests tādās tumšās istabās. Jāņem vērā, ka šeit nav neviena Eiropas parlamenta deputāta, ka, kas uzskatītu, ka mēs esam uh, ieguvuši labākos kandidātus no 27 dalību valstīm Eiropas komisijā. Protams, eh, ka komisija ir vienīgā institūcija, kam ir likumdošanas iniciatīvas. Iniciatīva tā tad ir ļoti nopietna. Un ja mēs eh, padomājam par to, ka šie cilvēki neatskaitās patiešo pilsoņiem, elektorātiem, nu es nezinu. Mēs esam vairāk par 700 deputātiem un mums ir jāpadomā par to, kas tad īsti šeit būs atbildīgs. Un eh, nav jābūt eiroskeptiķiem, lai uzskatītu, ka šeit kaut kas ir nogājis greizi. Mēs esam parlamentārās demokrātijas pārstāvji pārstāvis, mēs eh, paužam šīs demokrātijas iezīmes eh, un centiens arī citur, un, protams, ir jāpaņem, jāņem vērā arī senās tradīcijas. Un mums ir jābūt atbildīgiem par to, kas sēdies komisijā. Paldies! Paldies, un paldies tagad Kamalkungs, vienu minūtu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! runājot par AKK un Eiropas Savienības attiecībām, pirmajām principām vajadzētu būt tādam, kā mēs šiem cilvēkiem varētu palīdzēt cīnīties pret nabadzību viņu valstīs. Kad es sarunājos ar uzņēmējiem AKK valstīs, viņi man teica, ka pat 40 gadus pēc neatkarības viņi joprojām cieš no 40 gadus ilgušā sociālisma, viņi ir atkarīgi no citām ekonomikām un tāpat atkarīgi no ārvalstu palīdzības. Uzņēmēji man tāpat pastāstīja, ka tirzniecības barjeras viņiem nodara kaitējumu, nevis nes kādu labumu. Un uh, importa nodokļi ir ļoti augsti, pilsoņiem tas nenāk par labu, viņi runā par e, tarifu barjerām, netarifu barjerām. Es ceru, ka Eiropas Savienība radīs kādus novatoriskus risinājumus, lai šo situāciju kaut kādā veidā atrisinātu. Un Protams, vajadzētu padomāt arī par to, kā palīdzēt eh, uzlabot eksporta rādītājus šīm valstīm. Un labākais princips, lai cilvēkiem, kas ir nokļuvuši nabadzībā, palīdzētu izkļūt no šīs nabadzības, ir veicināt tirzniecību ar šīm valstīm. Paldies, un tagad klājas kungs, lūdzu. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Žalī kundzes 31. Eh, eh, ziņojuma 31. punkts īstenībā ir pietiekams, lai jau eh, balsotu pret šo ziņojumu. Tur ir runāts par nelegālu imigrāciju, par dažādiem vīzu ierobežojumiem. Un sekulārā imigrācija ir tāda kā fatamorgāna. Tas pastāv tikai Eiropas Savienības oficiālajos dokumentos, bet nevis reālajā pasaulē. Te ir tikai daži e, izņēmumi. Cirkulārā migrācija nozīmē to, ka cilvēks ierodas valstī, viņš saņem a, uzturēšanās atļauju uz īsu laiku, pēc tam šī atļauja viņam tiek atņemta, tad viņš tāpat pārliek Eiropā un nekur prom nedodas. Cirkulārā migrācija veicina nelegālo imigrāciju un e, komisija informē, informē parlamentu, bet e, joprojām nekāda skaidrība šajā jautājumā nav ieviesta. Cik daudz migrācijas migrantu tad atgriežas atpakaļ savās dzimtenēs. Man šķiet, eh, tas ir, tā ir vienkārši utopija. Mums vajadzētu atvērt acis un eh, atvērtām acīm rūkoties realitātē. Paldies, tagad Kelī, kungs, vienu minūtu, lūdzu. You, you... Paldies, priekšsēdētāji kungs, ar jūsu atļauju. Es tikai vēlējos runāt par to, ka ir jāievēro runāšanai atļautais laiks. Ļoti daudz cilvēku runā ilgāk nekā viņiem atvēlēts, daudzi pat runā divreiz ilgāk nekā viņiem ir piešķirts. Un jums ir jāizmanto savus priekšsēdētāju pilnvaras, lai visiem kolēģiem norādītu uz to, ka ir jāievēro reglaments, jāievēro noteikumi, un arī tie kolēģi, kas ir pieteikušies brīvajā mikrofonā, varētu izteikties. Liels paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, esam beiguši šo sanāksmi, esam eh, apņēmušies darbu sākt atkal trijos šo pēcpusdienu. Paldies!